kompetentās iestādes Francijas Republikā ir nodevušas divus uh, lūgumus attiecībā uz imunitātes atsaukšanu Stīvam Brios un uh, Sofijai Montēlai, ņemot uh, vērā uh, Nantērā notiekošo uh, tiesisko darbību. Ņemot uh, vērā tātad šo prasību, esam nodevuši šo jautājumu.